nepieciešamos saziņas kanālus. Gribu atgādināt, ka Izrēla ir svarīgs partners Eiropas Savienībai. Kolēģi šeit parlamentā ir vairāk kārt jau parā, paziņojuši, cik svarīgi ir rast visaptarošu risinājumu tuvējos austrumos, beigt konfliktu un eh, pārtraukt nestabilitāti reģionā, kas nozīmē, ka būtu arī droša Izrēlas valsts Eiropas Savienībai ir eh, jāturpina darboties kā vidutājiem, godīgam vidutājiem šajā procesā starp Izrēlu un Palestīnu. Ilgstošs miers var balstīties tikai uz eh, apņēmību, nepieļaut vardarbību, nodrošināt tiesiskumu, savstarpēju atzīšanu, balstoties uz iepriekšējām vienošanām un juridiskām saistībām. Divu valstu risinājums paredz reģionu, kurā Izraela un Palestīna dzīvo mierīgi vienotrai blakus, atzīstot savstarpējās robežas. Jāsaka, ka Izraela daudzkārt gan no ANO puses, tāpat no ANO cilvēktiesību padomas puses, nu, uz Izraelu ir rādīts ar pirkstu. Nu, Izraela nedrīkst būt viena, vienīgā valsts, attiecībā pret kuru attieksme ir kaut kāda īpaša, un to vajadzētu koreģēt arī Eiropas Savienības Eh, finansēšanas sistēmu un eh, ir eh, jāiekļauj arī Izraela kā brokers šajā procesā. Paldies! Un nākošā runātāja Arēnas kundze sociāldemokrāta vārdā. Paldies! Eh, drošības padomi atgādina, ka eh, apmetņu veidošana Palestīnas teritorijā kopš 67. gada okupācijas, eh, ka tam nav nekāda tiesiska pamata, un tas ir smags starptautisko tiesību pārkāpums un smags šķērslis, lai realizētu divu valstu risinājumu un lai varētu panākt ilgspējīgu mieru. Tas ir pirmais punkts 23, 24 rezolūcijā, kas pieņemts 16. gadā. Starptautisko tiesību ietvaros Golanas augstiene un un uh, rietumkrasts un austrumu Jeruzalēma nav Izraels teritorijas. 16. Uh, uh, punkts 17. gada nolēmumā Eiropas Savienības tiesas nolēmumā to norāda. Un es te varētu atsaukties uz Eiropa, starptautiskiem Eiropas aktiem, kas parāda, cik nelegāls ir šīs apmetnes. Saraksts būtu garš. Pompeo paziņojums 18. novembrī ir kā tā papildus provokācija. Ko mums vajag darīt? Mums jārespektē starptautiskās tiesības, jāievēro Eiropas tiesības un paldies. Paldies Mogarīnī kundzei par veikto darbu šajos abos virzienos, ievērojot starptautiskās tiesības attiecībā uz 67. gadu robežām, bet tāpat ievērojot Eiropas tiesības. Tiesa atgādina, 12. novembrī uz to jau norādīja, un tā norāda, ka Ir nepieciešams veikt precīzi un pareizi, marķēt produkts, kas nāk no uh, Palestīnas, Izraels uh, teritorijām un šo koloniju apmetņu teritorijām. Mēs šeit esam Eiropas parlamentā, jūs uh, komisijā mums visiem ir jāievēro starptautiskās tiesības, Eiropas tiesības, tas ir mūsu pienākums, tas ir mūsu atbildība. Ciepēm. Paldies! Un nākamais runātājs no Riņū grupas Nārta Kungs lūdzu. El activo principal en la relación. Paldies, priekšsēdētājs kundze ja mēs runājam par starptautiskajām uh, tiesībām, viens no galvenajiem principiem ir ekonomiskā vara, nevis militārā vara. Mums ir jāpalīdz atrisināt uh, konfliktu starp Izrēlu un Palestīnu, bet Izrēla sistēm, sistemātiski uh, pārkāpja 4. Ženēvas konvencijā nolēmto <clears throat> no drošības padomas rezolūcijas un vēl daudzas citas starptautiski pieņemtas normas. Mums ir jārūpējas par cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu. Un mums, protams, eh, ir sadarbības nolīgums ar Izraēlu, bet Izrēlai ir um, jāievēro arī visi priekšnosacījumi. Un ASV ignorē pilnīgi jebkādas starptautiskās tiesības, apgalvot, ka apmetņu celšana ir pilnīgi līkumīga, uh, bradājot ar kājām Oslo nolīgumu. Šī okupācija ilgst jau ilgāk par pusgadsimtu. Mēs nedrīkstam turpināt uz to pievērt acis. M e, ir pienācis laiks beidzot arī rīkoties, nevis visu laiku tikai nosodīt kaut ko. Paldies tagad Satūrī kungs e, zaļo grupas vārdā. Paldies priekšēdētājs kundze, augstās pārstāvs kundze. Tā tad ASV e, te tagad no jauna izdomā starptautiskās tiesības. Nu, lieliski. Eiropas Savienība lieliski uz to reaģē un Eiropas Savienības tiesas spriedums šīs pozīcijas atkārto, un Izraela vienkārši um, rietumu krastā, Golāna augstienē un citās teritorijās turpina būvēt savas apmetnes. Un šī kolonizācija aptur miera procesu. Kopš 67. gada Izrēla turpina palielināties. Mēs esam no 16 tūkstošiem apmetņu pārgājuši uz vairāk kā 70 tūkstošiem. Lūk, tādi ir skaitļi. Nu, paldies Eiropai, ka tā tik spēcīgi runā par savām vērtībām mums ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem, ir jāparūpējas par konkrētu miera ieviešanu šajā teritorijā. Eiropas Savienība pietiekami ilgi ir atkārtojusi tiesību ievērošanas nepieciešamību. Beidzot ir jāpieprasa, lai tas tiešām tiek ievērots pēc burta un gara un ir jāievēro arī marķēšanas noteikumi attiecībā uz produktiem, kas tiek ievesti no eh, šīm kolonizētajām teritorijām, un visiem bez izņēmuma ir jāievēro starptautiskās tiesības. Paldies! Paldies! Un tagad uh, eh, ID grupas vārdā uzstāsies Līdzīga kundze. Grazie, prezident! Paldies eh, priekšsēdētāja augstā pārstāvuma Grīnī atbilstoši valsts sekretāram eh, apmetnes eh, rietumkrastā un austrum Jeruzalemē nepārkāp starptautiskās tiesības. Eh, Eiropas Savienības tiesas lēmums turpretim norāda, ka ir nepieciešams marķēt šos apmetņu produktus un tie nāk no okupētām teritorijām. Kāpēc uh, Eiropa negrib tādā veidā uh, marķēt valsts no vairāk kā 200 citām apstrīdētām teritorijām? Eh, Arābu sunītu valstis, eh, to attieksmi no Vašingtonas puses. Nu, te ir jāsaprot, ka vērēšanas Irānā ir ārkārtīgi pretrunīgs process. Eh, mēs, Eiropas Savienība, turpinam likt uzsvaru uz Izrēlu. Nostājamies pret to, tāpat laikā mums vajadzētu likt uzsvaru tieši uz islamu terorismu mm, tiek maksāts eh, miljoniem eiro pu islamiskā valstī Turcijai, bet eh, neviens nerūpējas par to, kas notiek eh, Kiprā. Varbūt, ka tas nav pareizi. Paldies, tagad Vondras kungs, EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu teikt, ka šis apmetņu jautājums ir jāskata plašākā kontekstā, eh, runājot par sarunām starp Palestīnu un Izrēlu. Un eh, vainas uzvēlšana vienai pusē eh, neatrisinās problēmu. Izrēla mums ir nozīmīgs partners gan drošības, gan ekonomikas jomā, un mums ir arī kopīgas vērtības un redzējums uz, runājot par drošību. Protams, ir jāatrod mierpilns risinājums starp uh, Palestīnu un Izrēlu šajā strīdā. Mēs varētu būt tāds godīgs vidutājs. Miers šajā teritorijā var tikt panākts tikai tad, uh, ja Palestīnā būs viena uh, līderība, kas ir godīgi ievēlēta un nepieļauj nekādu vardarbību, un Eiropas Savienība būs nopietns spēlētājs, kas varēs izmantot uh, savas sviras, lai varētu pielikt uh, punktu nelikumīgai Palestīnas pašpārvaldes rīcībai un Eh, varētu arī beidzot pielikt punktu Izraels-Palestīnas eh, konfliktam. Paldies! Priekšsēdētāji atkal lūdzu visus kolēģis ievērot sev atvēlēto runāšanas laiku. Nākamā ir Andersons kundze, lūdzu. Dārgie kolēģi, man ir prieks šodien atrasties šajā zālē un piedalīties debatēs. Eiropas Savienības tiesa sprieda, ka Uh, pārtikas produktu importēšana no uh, kolonizētās Palestīnas teritorijas ir attiecīgi jāmarķē. Un ANO īpašajam sūtnim bija taisnība, ka uh, jāsaka, uh, ka ir attiecīgi jāmarķē šie produkti. Un mēs uh, Saprotam, ka šo apmetņu saukšana par nelegālam īstenībā kavē miera ieviešanu. Un, ja mēs turpinām tirgoties ar šo nelegālo apmetņu produktiem, eh, turpinām tos iepirkt, tas īstenībā nāk par ļaunu visām pusēm. Ir jāaizliedz šie importi, un īrijas valdība turpina atbilstošu likumdošanu bloķēt. Un visi te runā par uh, divu valstu risinājumu, bet Palestīna daudzās valstīs Eiropas Savienībā pat netiek uh, atzīta par neatkarīgu valsti. Mums ir jāpārdomā savu politiku pret Izrēlu. Priekšsēdētāji man ir pusotra minūte. Ilgis gadus mēs esam uzklausījuši šīs runas, bet uh, nepievēršam uzmanību tam, ka Izrēla vienkārši pārko, pārkāp starptautiskās tiesības, bet uh, jāsaka, ka okupācija okupants uh, ir aizvien spēcīgāks un mēs um, pārāk daudz pieprasām no okupētajiem. Man šķiet, jūs kaut ko pārpratāt, saka priekšsādātāji, jums bija tikai viena minūte. Un tagad kas tādā kungs? Grācie, pres... Paldies, uh, priekšsādātāji. Varbūt 18. Uh, novembrī šī paziņotā uh, Eh, radikālā izmaiņa no ASV politikas puses, atzīstot apmetnes Rietumu bankā, tas, tātad viņa prāta, tās nebija nelegālas. Eh, tas bija tāds eh, pātrināts ASV lēmums, steidzīgs lēmums, bet stipri kategorisks, kas arī ir licis uzliesmot šim konfliktam un situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Uh, ir eh, šādā veidā ASV ir atteikusies no eh, atbildīgas lomas eh, spēlēšanas, un Eiropas Savienībai ir jāuzņemas spēcīgāka loma un jāveic ļoti sarežģītas sarunas mieru nodrošināšanas nolūkos. Tas ir konflikts, kas ir jau gadu desmitgadēm grāvis šo reģionu, un tas ir augsts prioritārs jautājums. Mums ir jāpanākt ilgspējīgs risinājums un uh, Tas ir konflikts, eh, no kura tikai izriet visi pārējie konflikti. Paldies augstai pārstāvai par viņas eh, smago darbes prasu, lai arī jau, jaunais augstais pārstāvs būtu iniciatīvas pilns, ir jāirzās uz priekšu, ir uh, nepieciešami jauni priekšlikumi un uh, jaunas uh, cerības. Runājot par starptautiskām tiesībām un respektējot uh, tiesas nolēmumu, respektējot mūsu vērtības, to mēs esam parādā saviem vēlētājiem. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim vēl vienu iespēju tuvināties saviem pilsoņiem. Paldies! Un nākošais runātājs ir Mandlkungs EPP vārdā. You, Paldies, priekšsādātājs kundze, dārgie kolēģi! Mums ir jārunā gan par uh, politiskiem, gan morāliem aspektiem, par ES Savienības lomu un uh, ieņemtajām pozīcijām. Ja runājam par morālo aspektu, mēs runājam par vienīgo uh, ebreju valsti uz šīs planētas, par kādreizējām šīs tautas mājām. Uh, un tās tādas ir bijušas tūkstošu gadu garumā un kas mēs esam, kādas mums ir tiesības uh, viņus nosodīt. Un ir arī politiskie aspekti. Ja apmetņu jautājums tiks izolēts, mēs uh, uh, ļoti lielā mērā nodarīsim kaitējumu miera procesam, nevis to veicināsim. Eiropas Savienības lomai miera procesā ir jābūt godīga vidutāja lomai uzsverot to, ka drošība ir eh, viena no prerogatīvām. Izrēlē ir nepieciešama drošība, eh, tas ir neapstrīdami, un tādēļ Izrēlai ir jābūt iespējai kontrolēt tās teritorijas, eh, kurās ir iespējams apdraudējums civiliedzīvotājiem. Kamēr šāda drošība netiek pilntiesīgi garantēta, kontrolē ir jāturpina pastāvēt, un mēs varam būt šis godīgais vidutājs. Uh, ir e, vairāk nekā līdz šim jānostājas Izraēlas pusē. Izraēla ir vienīgā demokrātiskā tiesiskā valsts uh, tuvējos austrumos. Mogrīnī kundze, paldies par jūsu veikumu un es pieprasu, lai um, Eiropas Savienības pozīcija būtu spēcīga. Paldies! Un nākamais runātājs ir Insīras kundze. Es D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Izrēla un Palestīna - divas demokrātiskas valstis, kas mierpilni un droši dzīvo uh, blakus uh, viena otrai. Tāds ir mūsu mērķis, bet abām pusēm ir jāievēro gan starptautiskās tiesības, gan jāievēro visi priekšnosacījumi. Situācija ir samilzusi un nedrīkst būt tā, ka ASV um, rūpējas par papildus polarizāciju, nevis konflikta risinājumu un e, nereti šīs Izraels apmetnes tiek uzskatītas par nelikumīgām. Mums ir jādomā par divu valstu risinājumu. Okupācijai ir jāliek punkts, lai uh, visi varētu dzīvot mierā un stabilitātē. Es strādāju uh, Palestīnas delegācijā un gribu, lai situācija beidzot tiktu atrisināt. Mēs runājam par koloniem, par apmetnēm, par uh, produktiem, kas tiek uh, importēti uz Eiropas Savienību. Un mums ir uh, jāsaprot, ka šī infrastruktūra tiek būvēta arī ar ES uh, eh, līdzekļu izmantošanu, un bieži vien Izraels militārie spēki to vienkārši iznīcina. Ko tad dara Eiropas komisija? Tai ir jāvēršas pret šo fenomenu un jāparūpējas, lai Izraels iestādes arī nestu atbildību par konfiscētajām uh, un atņemtajām iznīcinātajām ēkām. Paldies, un tagad Grošeļkungs ir vienu vārdā. Vani, <clears throat> rešitev prastinskega vprašanja s po odločitvi predsednika Trumpa v prestolnici Jeruzalem. Paldies. Jāsaka, ka Palestīnas eh, teritorija aizvien samazinās, eh, it sevišķi pēc um, prezidenta Trumpa paziņojumiem. Humanitārā krīze kļūst aizvien dziļāka, un mani nepamet sajūta, ka startautiskās tiesības eh, tiek bradātas kājām, un ka vispār startautiskā kopiena pat nevēlas nekādu risinājumu, ka status quo to pilnīgi apmierina. Uh, Eiropas Savienībai ir jāturpina pastāvēt uz divu valstu risinājumu, un Izrēlai ir jā, jābeidz celt apmetnes Palestīnas teritorijā. Abām pusēm ir jāatgriežas pie sarunu galda un jāmeklē uh, ilgspējīgs risinājums. Neskatoties uz notikumiem pēdējā laikā, ir uh, jāsaprot, ka šo jautājumu mēs varam atrisināt tikai pie sarunu galda. Paldies! Paldies uh, Grošeļa kungam un tagad uzstāsies Daudingas kundze no Zaļo politiskās grupas. Dārgie kolēģi, Eiropas Savienībai kaut kas ir jādara, un tā ir jābūt tādam godīgam vidutājam miera procesā. Ir jāapņems uh, uh starptautisko tiesību ievērošana. Pagājušās nedēļas ES tiesas spriedums ir ļoti svarīgs. No nelikumīgām kolonijām ievesti produkti ir attiecīgi jāmair, jāmarķē, ir e, jāuzsāk konkrēti soļi, lai šis spriedums tiktu pilnībā īstenots. Tas ir tikai pirmais solis. Tālāk Eiropas Savienībai ir jāizliedz visa veida importi no šīm teritorijām, un mēs esam jau ko līdzīgu pieredzējuši attiecībā, piemēram, uz Ziemeļkīpru, nu kādēļ mēs arī šeit nevarētu rīkoties tādā pašā veidā. Uh, Un Izraēlas apmetnēs kolonijās ir arī Eiropas Savienības uzņēmumi pārstāvēti, Eh, kas gūst eh, peļņu ceļot eh, iznīcinātās mm, ēkas un namus. Visiem ir bez izņēmuma jāievēro startautiskās tiesības, ja tas netiek darīts, tas nevar palikt bez sekām. Es lūgtu augstās pārstāvs kundzi un viņas sekotāju mudināt spērt turpmākus soļus, un es gribēju pavaicāt, kā jūs garantēsiet, lai vidēju, tuvējo austrumu mieru procesā tiktu ievērots visas startautiskās tiesības bez izņēmuma. Paldies! Paldies, un tagad Zahradiela kungs EKR grupas vārdā. Cerējici, jā, samusim. Paldies, priekšsādātāji. Jāsaka, ka tad, kad sākam runāt par Izraels tēmu, eh, šeit gaisotne kļūst ļoti nervoza, jo reti, ka tiek piedāvāts kaut kas objektīvs un līdzsvarots. Mēs parasti domājam, kas ir svarīgi Eiropai un kas dos labumu Eiropas pilsoņiem, Bet mums ir jāsaprot, ka Izrēla ir ļoti svārīgs uh, partners šajā reģionā, varbūt pats svarīgākais partners šajā reģionā drošības jomā. Tad, kad runājam par Eiropas vērtībām, mums ir jāpieņem un jāatzīst, ka Izraela pēc daudziem kritērijiem ir Eiropīska valsts. Tā ir valsts, kur valda tiesiskums, demokrātija un tā tālāk. Lai arī eh, šī valsts eh, pati par sevi neatrodas Eiropas kontinentā, tomēr tā ir Eiropeiska. Un mums vajadzētu izrādīt solidaritāti solidaritāti ar Izraeli, tīpaši ņemot vērā ar vien pieaugošo antisemītismu. Eiropā un arī citvot, citviet pasaulē tādēļ es aicinu Eiropas Savienību īstenot līdzsvarotāku pieeju šajā jautājumā. Paldies! Urbāns Krespaukungs nākamais, vienu minūtu lūdzu. Gracias, eh, presidente. La... Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība nevar pieļaut, ka tiek īstenota agresija pret Palestīnu, un tā arī nozīmē palestīniešu cilvēktiesību pārkāpšanu. Tas patiesībā ir apartīts, kas notiek Palestīnā. Eiropas Savienība arī nerespektē um, cilvēku tiesību normas asociācijas līgumā ar Izrēlu. Un, uh, Daudz starptautiskās organizācijas uh, nosoda noziegumus, kas paveikti pret Palestīnas tautu. Mums vajadzētu atzīt, ka Izrēla ir vairāk kārtīgi pārkāpusi uh, cilvēku pamatiesības, un es domāju, mums par to ir skaļi jārunā, un mums ir jāatzīst Palestīnas tauta, un mums ir jāizbeidz okupācija, un mums ir nepieciešams noteikt ieroču embargo, ieroču uh, um, eksportām uz Izraelu, un mums ir jāpārtrauc uh, imports no uh, okupētajām, uh, Izraels okupētajām teritorijām. Paldies tālāk Nikolau Alavanas kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Η αναγνώριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, η λεγόμενη Συμφωνία του ΕΟ... Paldies. Jā, mēs runājam par šīm nelegālajām apmetnēm ar to palīdzību tiek leģitimēta uh, okupācija un uh, uh, zemes okupācija no Izraels puses. Tāpat arī atzīstot Jeruzalem kā galvaspilsētu. Palestīnas iedzīvotāji ir cietuši un cieši ļoti graujoši seks tam visam. Eiropas Savienībai ir sava atbildība un pienākumi tai ir eh, jāveic, jāpiekopja mm, godīga politika attiecībā pret eh, tiem, kas tur cieš. Mēs netīkstam eh, veicināt šo Izraels attieksmi un darbību rietumkrastā un gazas sektorā. Eh, tā ir eh, smaga eh, atbildība no Eiropas iestāžu puses, kuras tepat laikā strādā pie sadarbības ar Izrēlu, tīpaši ekonomiskā un aizsardzības sektorā. Mēs prasam, lai tiktu atzīta Palestīnas valsts ar galvaspilsētu austrumu Jeruzalemi. Mēs prasam, lai tiktu izvesti visi šie apmetņiedzīvotāji, ir jānodrošina skaidrs robežas, lai visi visiem palestīniešiem būtu savas mājvietas un jāatbrīvo visi palestīnas politiski ieslodzītie, nekavējoties. Eh, un eh, to 14 valstu lēmums, eh, kuras ir atzinušas Palestīnas neatkarību, tas ir jādara visām valstīm, un mana valsts ir tā, kas šo lēmumu ir pieņēmusi. Tagad nākamais runātājs būs Asimako Pūlū kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvis kundze. Es gribu teikt, ka mēs neesam nedz akli, nedz kurli, eh, nedz mēmi. Mēs dzirdējām, kāda ir Eiropas Savienības eh, politika un pozīcija attiecībā uz Izraēlas apmetnēm Palestīnas teritorijā. Uh, Un mēs esam dzirdējuši arī Donaldu Trumpu izteicienus un valsts sekretāru Pompeo e, izteikums par Izraelu. Mēs arī nesam akli gadu desmitiem, mēs redzām teroristu uzbrukums Izraels civiliedzīvotājiem. Es patiesībā pati esmu to redzējusi Nahalas kibucā, kas ir ļoti tuvu gazas joslē, kur četrus gadus vecais e, Daniels gāja bojā no Hamas raķetes. Es ar savām acīm pati esmu esmu redzējusi, kā uh, eh, Izraēlas uh, eh, ciematos iedzīvotāji bieži tiek izmantoti uh, eh, par dzīvo vairogu pret uh, Hezbollas uh, uzbrukumiem. Un Es domāju, ka ir skaidrs, saprotams, ka Izrēlā ir pamatotas bažas pār savu drošību, un tajā pat laikā Eiropas Savienība uh, ir visu laiku runājusi par mieru un stabilitātes nepieciešamību reģionā. Izrēla ir viens no Eiropas tuvākajiem sabiedrotajiem, un mums ir tik daudz kopīgu vērtību un interešu, un mums tagad uh, ir nepieciešams padziļināt Eiropas sakarus ar, ar Izrēlu. Un es ļoti ceru, ka jaunais komisijas sastāvs to noteiks kā savu prioritāti, jo tas veicinās ne tikai mieru, bet palīdzēs arī Eiropai nostiprināt tās lomu kā godīgam, līdzsvarotam un objektīvam um, miera starpniekam. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jārīkojas atbildīgi un nevajadzētu iejaukties iekšējā politikā, jo dažreiz klus, klusēšana ir zelts. Paldies! Paldies! Tātad eh, tagad došu vārdu Avrāms kundzei vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja. Es atbalstu uh, Mogrīnī kundz tādu līdzsvaroto nostāju attiecībā uz situāciju šajā reģionā. Es gribētu atgādināt klatesošajiem, ka Izraela ir vienīgā demokrātiskā valsts tuvējos austrumos, un varbūt mums vajadzētu ieguldīt vairāk enerģijas, lai pārliecinātu arī pārējās valsts šajā reģionā īstenot reālu demokrātiju. Un tad daudz jautājums būtu vieglāk atrisināt tuvējos austrumos. Runājot par apmeklējumu nopietni jautājumi. Man šķiet, ka par to vajadzētu runāt starp Izraels un Palestīnas eh, pārvaldes eh, struktūrām, jo Izrēla ir mūsu draugs, sabiedrotais un tirzniecības partneris, ja runājam par uh, drošību, cīņu pret terorismu vai cīņu pret klimatu pārmaiņām, tad Izrēlai ir tik daudz ko dot Eiropai. Līdz ar to mēs nedrīkstam atsvešināt draugus ik reizi, viņiem norādot, kas būtu jādara. Es gribētu, lai Eiropas Savienība saglabātu savu objektivitāti, jo tikai tā mēs varētu panākt ilgtermiņa vienošanos un mieru reģionā. Paldies! Tālāk nākamais runātājs Horvud kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Mēs par šo jautājumu runājam tikai dažas dienas pēc tam, kad Izraels valdība pievienojās e, Ēģiptes un, un citu valstu paustajam noraidījumam par ziņojumu, ko sagatavoja cilvēktiesību novērotājs pie ANO. Rietumu krasta apmetnes kā tādas e, it kā atbilstot starptautiskajām tiesību normām. Tas tā nav, bet Patreizējā politika, ko mm, Izraela īsteno uz vietas, padara divu valstu risinājumu par neiespējamu. Tādēļ mums no vienas puses, protams, ir jāaizstāv Izraels tiesības pastāvēt kā valstī, bet mums ir arī jāatzīst palestīniešu tiesības uz savu valstiskumu, jo tā atbilst Montevideo kritērijiem par valsti jau daudz gadu garumā un par spīti pretī visam tā ir mēreni liberāla uh, eh, Īslāma valsts, un es domāju, ka miers ir abu pušu interesēs, bet mums ir jābūt gataviem turpināt izdarīt spiedienu, lai šāds ceļš tiktu izvēlēts. Paldies! Minute, Friends, Paldies, Maģidu Kongs, viena minūte. Mans vēstījums palestīniešiem, kuri ir cēlušies pret uh, savas kultūras un vēstures iznīcināšanu būtu sekojoši. Ir miljoniem eiropiešu, kas ir aiz zelts priekškara pārcietuši okupācijas smacējošo roku un nekad nav zaudējuši cerību. Šie Eiropieši un viņu sabiedrotie daži ir kreisējie, citi ir labējie, bet viņi zin, ko nozīmē okupācija, lai turpinātu jūs atbalstīt savā cīņā. Saviem draugiem parlamentā gribu teikt, dodiet palestīniešiem to, ko jūs gribētu sev un saviem draugiem. solījums, ka ieroči, kas tiek ražot Eiropas Savienībā, netiks izmantot, lai nogalinātu jūsu bērnus. Ja šīs apmetnes ir nelegālas un produkti, kas tiek ražoti okupētajās teritorijās, ir nelikumīgi, tad attiecīgi ir jārīkojas. Un atgādināsim to, ko teica Nelsons Mandela, kurš teica, mūsu brīvība ir nepilnīga, ja brīva nav Palestīna. Paldies! Paldies! Tālāk Mihāls Kunze, vienu minūtu. Priekšsēdētāji, Mogarīnī Kunze, mēs esam vienisprātis, ka Pompeo un Trumpa mm, izteikumi eh, bradā kājām starptautiskās tiesības. Jāsaka, ka uz Palestīnu joprojām tiks raidītas raķetes un cilvēkus uh, Um, turpinās padzīt no viņu dzimtās vietas. Un Luksemburgas uh, ārlietu ministrs piedāvā um, arī jaunus risinājumus ar vienu mērķi uh, ieviest jaunu tuvējo austrumu politiku. Oslo nolīgumu mēs neīstenosim, ja allaž um, turpināsim uh, neievērot miera procesa priekšnosacījumus Izrēlā. Cik uzticama ir mūsu diplomātija tuvējos austrumos, ja mēs Eh, turpinām piekopt eh, migrantu padzīšanas politiku kopīgi ar Turciju un Lībiju. Ja šī starptautisko tiesību neievērošana turpinās eh, atbalstot ieroču eksportu un militāro spēku izglītošanu, tad mūs neustvers nopietni. Mums ir jāorganizē mieru konferences, lai atrastu godīgas atbildes. Paldies, un tagad Mikserkungs uz minūti. High representative Paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Vēlos pateikties jums par sadarbību pēdējo piecu gadu laikā un par jūsu personisko ieinteresētību un vēlmi atrast taisnīgu uh, risinājumu šajā konfliktā starp Izraēlu un Palestīnu, kā arī par to, ka jūs vienmēr esat centusies saglabāt Eiropas Savienības vienotību. Um, Sarunas par divu valstu risinājumu ir vienīgais veids, kā atrisināt šo konfliktu, un tas ir arī intelektuāli vienīgais pārliecinošais risinājums, kas varētu atrisināt Izraēlas leģitīmās bažas par drošību. Un Eiropas Savienības atbalsts šīm sarunām ir bijis konsekvents, un tā to vajadzētu turpināt. Apmetņu veidošana okupētajās teritorijās ir šķērslis miera procesam, un tādēļ mums būtu skaidri jāpauž savu nostāju šajā jautājumā. Tas pats attiecas uz uh, ASV nesen pausto deklarāciju, ka šīs apmetnes esot likumīgas. Es neticu, ka vienpusējas darbības, kas ir pretrunā ar starptautiskajām tiesību normām, ir jebkuras puses ilgtermiņa miera interesēs. Paldies! Balthadijas kungs, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Starptautisko tiesību ievērošana ir obligāta visām valstīm, ieskaitot arī Izrēlu. Un es domāju, ka par to visi esam viensprātis. Tajā pat laikā, Magrīnī kundze, esmu nobežījies par to, kā konfliktā iesaistītās puses izmanto eh, šos situāciju. Arvien pieaugošais antisemītisms ir viena no lielākajām uh, problēmām šeit Eiropas Savienībā. Divās Daudz cilvēku, kas tika intervēti dalību valstīs, uh, minēja par savu uh, ikdienas pieredzi, kur tie cietuši no antisemītisma. Tādēļ mums ir jārīkojas. Mēs nevaram pieļaut, ka antisemītisms kļūst par normālu pad, parādību, ko ļoti bieži redzam Eiropas Savienības ielās. Uh, Un mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad Izraels tauta jūtas nedroši savā valstī uz savas zemes, un mums uh, būtu jāsniedz vajadzīgais atbalsts. Tālāk Izila Jureka kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja, godātā Mogherīnī kundze. Priekšsēdētāja Mogherīnī kundze uh, apvienoto uh, Amerikas Savienoto Valstu uh, vadībām, administrācija mēģina padarīt par likumīgu apmetņu turpmāku celšanu. Palestīnas teritorijā un arī Amerikas vēstniecība tika pārcelt uz Jeruzalemi. Uh, Un uh, bija arī uh, nelikumīga darbība konstatēta Golāna augstienē. Un palestīniešu tiesības netiek galīgi ņemtas vērā. Eiropas Savienība nedrīkst uz to visu pievērt acis. Mums ir jāizdara mm, eh, spiediens uz Izraēlu, lai tā beidz būvēt šīs apmetnes un pieņem ceļa karti, lai varētu pieņemt divu valstu risinājumu. Uh, Es eh, lūgtu, lai mana valsts nosodītu ASV rīcību, izteikumus un kolonizācija ir kara, karam atbilstoša rīcība. Santaškundze uz vienu monētu lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja augstā pārstāve. Eh, šī ir jūsu pēdējā piedalīšanās Eiropas parlamenta sesijās. Es gribētu at citēt vārdus, kas eh, nesen tika publicēti, un eh, ka divu valstu risinājums ir vienīgais veids, kā garantēt no vienas puses eh, brīvību Palestīnai, tās pašnoteikšanos un attīstībai, un no otras puses Izraels tiesībām uz mieru un drošību. Es pieņemu, ka jebkura nostāja, kas ir pret uh, šo pozīciju, kā piemēram ASV leģitimizējot apmetnes, uh, kā likumīgas un pārceļot vēstniecību uz um, Jeruzalem, tas iet pretim, tas, iet, tas ir pretēji starptautiskajām tiesībām un tikai uzkurina šo mm, konfliktu. Uh, šādā veidā tiek likti šķēršļi jebkāda miera iespējamībai. Eiropas eh, Savienībai ir jāiet tālāk par vārdiem, ir nepieciešama rīcība, jārod eh, veids, kā īstenot Oslo vienošanos un tāpat arī drošības padomas rezolūciju, kas tika pieņemta 16. gadā. Paldies! Nākamais Vilumsen kungs, vienu minūtu lūdzu. Bosættelser i de besatte palæstinensiske. Uh, eh, Israels uh, kolonijas eh, Palestīnas eh, teritorijā ir eh, ļoti skaidrs starptautisko tiesību pārkāpums, bet ne tikai. Tādā veidā tiek likti šķēršļi miera procesam. Mēs nevaram pieņemt to, kā Trumps un Netanjahu turpina mīcīt ar kājām starptautiskās tiesības nepieciešams, eh, lai Eiropas Savienība pastāvētu par starptautisko tiesību ievērošanu. Mums ir eh, jāuzliek aizliegums, eh, aizliegums importēt produktus, kas nāk no šīm okupētajām teritorijām. Palestīnas valsts atzīšana ir ārkārtīgi būtiska, un mums ir jāļauj palestīniešiem dzīvot brīvībā. Paldies! Tālāk Sančesam Morkungs lūdzu. Uh, paldies, uh, priekšsādātāji, paldies Mogarīnī kundze par uh, jūsu darbu. Šīs politikas jomā mums jādara viss iespējamais. Bet mums jāatzīst, cik saindējoša šāda politika atzīstot šīs okupētās teritorijas. Tas viss grauj jebkādu stabilitāti šī konflikta atrisināšanā. Un uh, okupācijas uh, uh, leģitimizēšana, nu vai mēs to varētu attiecināt tad arī uz Ukrainu, un kā ir ar uh, Turciju, ja tā paliks uh, Sīrijas teritorijās, tad viņiem pēkšņi piederēs Sīrijas teritorijas, un kā tad ar Dienvidu Osetiju tādā gadījumā. Nu, gribu teikt, ka mēs nedrīkstam padarīt konfliktu par kaut kādu juridisku aktu, kas leģitimizē eh, kaut ko. Tas, ko Pompeo ir izdarījis, tas ir ne cilvēktiesību pārkāpums, bet tas ir eh, civilizētu starptautisko tiesību pārkāpums kā tāds kopumā. Paldies, eh, Majorīno kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji, paldies Federika Mugrīnī par jūsu veikumu. Ar lielu satraukumu vērojam eh, situāciju, kāda ir Izrēlā un Palestīnā. Eh, tā uzliek pienākumu Eiropai un starptautiskai kopienai rīkoties mums eh, jācenšas iet ceļu uz risinājumu, kas ļautu pastāvēt divām tautām, divām valstīm, un mums ir pienākums iet pa šo ceļu. Uh, bez novirzīšanās. Eh, risinājums ir eh, jābalsta uz divpusēju ievērošanu un eh, pamatu tiesībām. Tā tad no vienas puses Izraels valstī būt atzītai un dzīvot drošībā, un tāpat arī identiskas tiesības ir arī Palestīnas iedzīvotājiem, lai viņu nobežas būtu atzītas un lai tiktu atzītu viņu valsts, viņu suverenitāte un likumīgums. Un ļoti skaidri ir jānosoda viss, kas iet pretējā virzienā. Netanjahu valdības politika attiecībā uz šīm apmetēm kolonijām ir ārkārtīgi destabilizējoša un uh, tas uh, rāda neataisnojamu spriedzi, kas ir gluži pretēji starptautiskajām tiesībām. Paldies! Paldies, Fajon kundze, vienu minūtu. Dārgā Federika, drīz beigsies tavs pilnvaru laiks. Paldies par izcili veikto darbu. Debates par Izrēlu un Palestīnu atkal norisinās tādā vardarbības zīmē. Vairāk kā 39 upuri ir krituši pēdējā laikā. Situācija kļūst aizvien nopietnāka. Ir jābūt dialogam par miera procesu, bet, diemžēl, to visu vienpusēji bloķē ASV un Trumpa ieviestie vienpusējie pasākumi, arī mainot pozīciju attiecībā uz uz nelegālajām apmetnēm rietumkrastā. Un e, nesenais ES tiesas spriedums noteica, ka produktiem no nelegālajām apmetnēm ir jātiek skaidri marķētiem un šīs apmetnes ir kara noziegums. Vai tad vispār ir iespējams vēl tirgoties ar eh, šādām teritorijām? Šie produkti ir nelikumīgi un tiem nav vietas Eiropā. Komisijai ir jārīkojas nekavējoties, lai īstenotu ēst tiesas spriedumu. Izrēlai ir iespējams eh, um, rīkoties legāli un eh, jāsaka, ka drīz viņi vispār pieliks punktu mierīga risinājuma atrašanai. Paldies! Jā. Aģis Salība eh, kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji komisārs kundze. Izraels apmetnes okupētajā Palestīnā ir eh, nelikumīgas. ASV politika šajā izmitināšanas politikā ir bijusi ļoti skaidra un mēs nedrīkstam mainīt savu nostāju. ASV politikas politika ir drauds drošībai un stabilitātei reģionā, tā vietā, lai mēs vienotu spēkus un rastu mierīgu divu valstu risinājumu. Jaunā situācija joprojām, jo vairāk sašķeļ, atvirs tālāk šīs puses un uh, samazina dzīvotspējīgu divu valstu risinājumu. Uh, Eh, te nav un nevar būt nekādu atrunu par starptautisko tiesību neievērošanu, tāpēc mums ir nepieciešams eh, nekavējoties beigt visas apmetņu veidošanas aktivitātes, jāaizliedz produkti, kas nāk no uh, Izraels apmetnēm. Tie ir jāizliec Eiropas Savienības tirgu, jo pretējā gadījumā mēs dosim joprojām ekonomisko skābekli šim konfliktam, un tādā veidā tikai eskalēsies konflikts. Vardarbības veicināšana ir jāpārtrauc. Cilvēkiem jābūt drošiem un aizsargātiem. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, vēl vienu kāru. Paldies! Tagad brīvā mikrofona sadaļa. Kalahar kungs. Paldies! Sākumā gribēju norādīt, ka es uh, respektēju Izraels uh, tiesības pastāvēt un dzīvot mierā un drošībā, bet es biju rietumkrastā un redzēju savām acīm, ko nodara šī okupācija un tā grauj Palestīnas valsts pastāvēšanas uh, iespējas. Nebūsim uh, iluzori. Izraela nepārtraukti virzās uz eh, Palestīnas teritorijām un tādā veidā tiek grauta jebkāda iespēja rast divu valstu risinājumu. Palestīnas valsts tiek palēnām sadrupināta, sagrauta. Uh, Un uh, Kušners, ASV vēstnieks, uh, sūtnis, viņš nav godīgs uh, brokers, vidutājs Palestīnas pusē. Un jāsaprot, ka Eiropai jāspēlē aktīvāka loma un jābūt šim godīgajam vidutājam. Jāatbalsta Izraels tiesības pastāvēt un tāpat laikā jānodrošina jānodrošina, lai divu valstu risinājums būtu stūrakmens jebkādam miera procesam. Tāpat arī īrijas parlamentā bija likumprojekts eh, aizliegt eh, produktus no nelegālām apmetnēm un gribu aicināt, lai Eiropas Savienība par to padomā. Nevis tikai domājot par nelegālajām apmetnēm eh, rietumkrastā, bet visur, kur arī citur pasaulē. Paldies, Rodžinskī kungs, nākošais. Paldies, priekšsādātāji komisārs Konce. 1492. gadā, kad eh, no Spānijas, Portugāles un Vācijas eh, zemēm eh, meklēja patvērumu Polijā, tad Pol, Polijā eh, šie cilvēki meklēja patvērumu, bet viņi tika padzīti no savām mājām, kad eh, nāca eh, barbari, un viņi devās tālāk un izveidoja Izraēlas valsti. Ir, Izrēlai ir tiesības uz uh, Izraēlu, jo Abrams uh, jau no paša sākuma um, nozīmēja uh, šo mm, konflikta uh, veidošanu, bet tad, kad es dzirdu, ka Izrēlā uh, pastrādā noziegumus, tad es redzu Izraels tautas ciešanas. Tādēļ lūdzu atcerieties, kā palestīnieši teroristi pret viņiem izturas. Un man šķiet, ka uh, mums ir jāatzīst Izraels valsts tiesības uz savu drošību un pastāvību. Paldies! Oles kungs nākošais. Neredzu viņu zālē. Ečtārla kundze. Paldies! Izrēla atrodas ļoti nestabilā reģionā, uh, tuvējos austrumos. Uh, vācu valodā tie ir tuvējā austrumi, jo tas ir tikai 3,5 stundu lidojums uh, līdz Telavivai. Izraels konflikta kontekstā nevajadzētu aizmirst, ka Izrēlai apkārt ir ienaidnieku valsts, kas vēlas izdzēst šo valsti no kartes. Un tāpēc uh, Viņiem ir viena no vismodernātākajām drošības sistēmām. Viņu drošības sistēma nodrošina viņu pastāvēšanu, tāpēc, ka viņiem ikdienā ir jāaizstāv sava valsts. Izrēla ir vienīgā demokrātija demokrātiskā valsts reģionā, kura ir pelnījusi pilnīgu Eiropas Savienības atbalstu. Tā ir mūsu partneris un tā ir mūsu drošības garants arī Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībai uh, ir eh, jāspēlē savas loma politiskajā procesā starp Palestīnu un Izrēlu, un eh, tai jāparāda sevi kā godīgam un eh, līdzsvarotam vidutājam. Paldies! Vordas kundze. Paldies! ASV valsts eh, sekretāra paziņojums, ka ASV vairāk neuzskata Izraels apmetnes okupētajā Palestīnas teritorijā kā nelikumīgs. Tas ir nožēlojami. Trumpa administrācija ir izdarījusi visu iespējamo, lai destabilizētu un apglabātu divu valstu risinājumu, pārceļot savu vēstniecību uz Jeruzalēm un beidzot eh, finansējumu eh, Palestīnas bēgļu aģentūrai un atzīstot Izraels suverenitāti un tiesības uz Golans augstieni. Apmetnes joprojām ir un paliek nelikumīgas. Eh, Trumpa eh, šī atzīšana nemāja starptautiskās tiesības. Eh, Mūsu savienība ātri norādīja, ka visas apmetņu veidošanas darbības ir nelegālas, ka tas grauj divu valstu risinājumu iespējamību un ilgstoša miera iespējamību Palestīnas eh, pārstāvi ir ļoti pareizi nosodījuši eh, šo lēmumu, norādījuši, ka tas ir draudz globālai kārtībai, un tas grauj ASV ticamību miera procesā. Mums ir jāturpina saglabāt vienota pozīcija par apmetnēm. Tās ir nelikumīgas eh, starptautisko tiesību kontekstā, tā ir šķērslis mieram, un tās apdraud divu valstu risinājumu iespējamību. Mēs aicinām Izraels valdību beigt savu neproduktīvo apmetņu izplatīšanas, paplašināšanas politiku. Paldies! Valesa kungs, vai tagad esat gatavs? Paldies, eh, priekšsēdētāji! Magrīnī kundze, jūs esat kritizējusi uh, Izraels nelikumīgās apmetnes un gluži pamatot, bet eh, Eiropas Savienība ir atteikusies veikt uh, apņēmīgu rīcību pret Izraēlu. Mēs eh, nespējam eh, kontrolēt eh, to, ka viņi ļauj būt šīm nelikumīgajām apmetnēm, apstiprina tās. Pie viņiem notiek apartarīts mājās un genocīds notiek Palestīnā. Jūs runājat par divu valstu risinājumu. Tas ir mīris. Tas vairs neatkopsies. Tas nav atdzīvināms. Mums ir nepieciešams vienas valsts risinājums, uh, kur palestīnieši un izrēlieši, kur viņiem ir tiesības uz demokrātiskām uh, cilvēku tiesībām un uh, ir eh, jāļauj atgriezties palestīnas, eh, palestīniešu bēgļiem savās dzimtajās zemēs. Eh, nekas cits vairāk nedarbosies. Un tas, ko ASV dara Izraēla, viņi to var darīt tikai tāpēc, ka Eiropas Savienība un Eiropa to ir pieļāvusi. Paldies. Čukadaru kungs. Paldies, priekšsādātāji. Diemžēl. Eh, šī nožēlojamā situācija ilgst pārāk ilgi. Un eh, uz vietas notiekošais nav vārdiem aprakstāms. Esmu ārsts un eh, es redzu, ka aiz politiskajām spēlēm ir cilvēki, kas zaudē dzīvības, kas cieš. Pienācis laiks, lai Eiropas Savienība parlaments uh, liktu sēsties pie saruna galda visas iesaistītās puses, tā lai korekts un godīgs risinājums varētu tik atrasts. Pārāk eh, ilgs laiks ir pagājis, es ceru, ka jaunā Eiropas komisija varēs rast veselīgu, dzīvotspējīgu risinājumu, tā lai šādi nožēlojami, nožēlojami situācija vairs neatkārtojas. Es ceru, ka situācija tiks atrisināta un eh, cerības ir visas uz Eiropas Savienību. Paldies! Tas bija mūsu pēdējais runātājs brīvā mikrofona sadaļā, un tagad došu vārdu komisijas vicepriekšsādātājai, augstajai pārstāvēji, uh, ārlietu un drošības uh, politikā Mogarīnī kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Esmu pārliecināta, ka jaunā komisija un uh, nākošais augstais pārstāvis ne tikai uh, kārtīgi piefiksēs šo debati, jūs teikto, parlamentā, bet eh, centīsies arī saglabāt dalību valstu vienotību, saglabāt mūsu spēcīgo nostāju, aizstāvot starptautiskās tiesības un tāpat arī eh, nepārtraukt uzturēs eh, sakars un koordināciju ar citiem pasaulē. Tātad, protams, jāraugoties arī uz citiem reģioniem, uz arābu pasauli. Mēs eh, zinām ļoti labi, kāda ir situācija šobrīd uz vietas, un eh, ar tādu saprātu un realismu ir eh, jācenšas virzīties uz priekšu. Un es esmu pārliecināts, ka jauniem komis pārliecināta, ka jauniem komisāram izdosies rast kādas jaunas iniciatīvas, lai varētu kaut kā atvieglot šo situāciju, virzīties uz priekšu, izvairoties no tā, lai notiek ļaunākais un neatgriezeniskais. Ir laiki, kad soļi uz priekšu ir eh, iespējami, bet ir atkal citas situācijas un problēma jautājumi, eh, kuros kaut kādā konkrētā periodā vēsturē, kur ir nepieciešams tiešām saprāts un viedums, un šajā reģionā arī ir jāizme, jāmēģina izvairīties no, no tā, lai tas ļaunākais kļūtu par fetā komplītā, tad par notikušu neatgriezinisku faktu. Daudzkārt jau runājot par šo reģionu, es teikusi, ka šie laiki, kuros mēs dzīvojam, esam, prasa spēlēt šo lomu šobrīd, lai izvairītos no tā, ka, ka viss aiziet tik tālu, ka pozitīvas perspektīvas iespēja atrisināt risinājumu, tātad, lai tas viss saglabātos tomēr nākotnē. Gribētu komentēt vienu lietu, ko dzirdēju šajās debatēs un kas eh, man ir tiešām ietekmējusi. Jā, pastāv jautājums par apmetnēm. Mēs strādājam pie tā un turpināsim to darīt, kā Eiropas iestādes par Izraels un Palestīnas konfliktu, par Arābu valstu un Izraels konfliktu, jo tur principā ir vairāk konfliktu vienā. Bet papildus tam ir šī Eiropas Savienības loma saglabājot un nodrošinot tiesisku kārtību, kas balstās uz starptautiskām tiesībām. Kāds teica, ka šīs apmetas var apstrīdēt, bet tās nav nelikumīgas. Man ir tāda sajūta, un es ceru, ka Eiropas iestādes un arī šī iestāde nepārvietojas uz tādu telpu, kur tiek apstrīdētas, apšaubītas starptautiskās tiesības. Jā, vienmēr ir iespējams viedokļa atšķirības. Jā, protams, var griezties pie padomas, pie komisijas šai sakarībā, lai tās palīdzētu atbloķēt situāciju Izrēlē un, Izrēlā un Palestīnā, lai īstenot starptautiskās tiesības attiecībā uz apmetnēm, bet jāpaturprātā, ka jums jūs, deputāti, arī nevarat diskutēt par starptautiskām tiesībām. Tās ir fakts. Un tad, kad eh, tiek diskutēts par to, vai starptautiskās tiesības ir pareizas vai nepareizas, nu tad jūs jau esat tai telpā, kur eh, Eiropas Savienībai nevajadzētu būt. Paldies! Thank you, Mrs. Mogherini. Paldies, Mogherini kundze. Tagad mēs noslēdzam šīs debates. Un nākamais darba kārtības jautājums ir eh, komisijas priekšsādātāja vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums pār stāvokli plašākā tuvo austrumu reģionā, to starp krīzi Irānā, Irākā un Libānā. Es atgādinu, ka ir iespējams pieteikties eh, brīvā mikrofona sadaļai un eh, eh, zilajām kartītēm, izmantojot standarta sistēmu un elektronisko sistēmu. Norādes, kā pieteikties, ir saņemams pie durvīm, pie ieejas zālē. Attiecībā uz zilo kartīti to mēs, protams, pieņemam tikai pēc tam, kad ir izteikušies politisko grupu eh, pārstāvi. Eh, debates eh, uzsāks Mogherini kundze, augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos. Priekšsēdētāja kungs Teherānā, Beirūtā, Bagdādē un citās ielās tuvējos austrumos, citās pilsētās tuvējos austrumos ir notikušas vērienīgas demonstrācijas. Ne visur tās norisinās pilnīgi identiski, bet izskatās, ka iemesli ir bijuši ļoti līdzīgi. Neapmierinātība ar politiku, korupciju, sektārismu, cilvēki vēlas labākas valdības Un jāsaka, ka arī uh, reakcija uz šiem protestiem ir bijusi līdzīga. Mēs esam nosodījuši jau kādu vardarbību, esam pieprasījuši uh, ievērot runas brīvību un lūguši izmeklēt vardarbības gadījumus. Mēs tāpat esam arī pieprasījuši, lai tiek ievērota šo valstu suverenitāte. Uh, Un eh, tagad eh, komentēšu vairākas atsevišķus gadījumus, kas ir pieminēti arī eh, debašu nosaukumā. Pirmām kārtām Irāka. Irākā ir tādi unikāli izaicinājumi. Valsts beidzot atkal sāk nostāties uz savām kājām, ir nepieciešama samierināšanās procedūra un cilvēkiem ir jāpiedāvā labākas iespējas un uh, cerības uz nākotni. Un pirmām kārtām Irākai ir jāpanāk ilgtermiņa stabilitāte realitāte. Es eh, pati eh, biju Irākā šī gada jūlijā un biju pārsteigta, eh, cik liels ir panāktais progress un atjaunotne, bet, protams, progress joprojām ir ļoti trausls un mēs lūdzām, lai tiktu izveidots dialogs ar demonstrāciju dalībniekiem un lai tiktu atbalstīts arī ANO misija valstī. Mēs turpinām Irāku iedrošināt, eh, turpināt eh, šo uh, dialogu meklēšanas politiku ar visām tās kaimiņu valstīm. Tas reģionam ir ļoti svarīgi. Eiropā alaži esam teikuši, ka mēs vēlamies Irākai palīdzēt atrast ilgi zaudēto mieru, un mēs turpināsim atbalstīt valsti uh, ceļā uz brīvību, stabilitāti un godību spēcīgu demokrātiju. Irānā arī nesen bija protesti, ko izraisīja aizvien lielāka neapmierinātība ar ekonomiskajām reformām. Cilvēkiem ir tiesības piedalīties mierpilnās demonstrācijās, un drošības spēku eh, pielietotā vardarbība nekādā veidā nav attaisnojama, un neatkarīgajām iestādēm vardarbības pielietošana ir jāizmeklē pēc iespējas ātrāk, un ir jāgarantē arī brīva informācijas plūsma un pieeja internetu lietām vienmēr. Jā, mums tas varētu šķīst pašsaprotami, bet gribēju pateikt, ka tam nevajadzētu tikt saistītam ar šo kodolu darījumu.